Briseles pašvaldības vārdā, jo šodien nav saule, nespīd saule, ir gan arī oficiālais pavasara sākums. Es ceru, ka kādu, kādā brīdī saule uzspīdēs. Gribēju pateikt, ka Marita, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, jo viņa visu dienu ir citā sēdē, ir sociālais samits trispusējais samits, un tādēļ eh, Marita, diemžēl, šodien nevarēs mums pievienoties. Šodien ir pieejams tulkojums visās valodās, izņemot horvātu. Es uh, domāju, ka par uh, 21., 22., 28., 27. februāra sēžu protokolu, ja mums iebildumu nav, tad varam tos uzskatīt par pieņemtiem bez uh, kavēšanās došu vārdu gan Elizabetei, gan Agnesei, kam bija daži visai aizņemti vakari. Ja pareizi atminos, bija trešais trilogs pateicoties kuram izdevās tikt uz priekšu, un tagad došu vārdu abām uh, kolēģiem, lai, var, lai viņas varētu mums iepazīstināt ar trilogu rezultātiem. Elizabete Moranšarķie, paldies priekšsēdētāji. Es uh, sākšu pirmā, jo mums jau ar Agnesi ir izveidojusies tāda kārtība, ka mēs kopīgi par to izsakāmies. Astotais trilogs Es gribēju pieminēt arī uh, Robertu, kas uh, mums uh, piedalījās kopā ar mums šajā darbā. Pirmām kārtām vajadzēja pieņemt, uh, vi, vajadzēja vienoties par tiem pantiem, pie kuriem mēs strādājam kopīgi ar padomi. Pirms 15 dienām uh, sākās šī pirmā darba kārta. Pirmdienas vakarā Mēs vienlaicīgi um, izgājām cauri pantiem, lai panāktu vienošanos par tiem, un izskatījām arī apsvērumus. 20.45. pirmdien mēs kopīgi ar Agnesi varējām teikt, ka sarunas ar padomi ir beigušās, konsolidētas un beigušās. Es apzināti izmantoju šos vārdus, jo mēs patiešām tekstu izpētījām ļoti detalizēti. Teksta um, pēdējā redakcija vēl nav pieejama, bet uh, jūs ar to varēsiet iepazīties tad, kad tas būs iespējams. Par ko tad uh, tika vēstas sarunas? Pirmām kārtām par ilgumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs vienojāmies par 12 plus 6 mēnešiem, runājot par to, eh, cik liels, eh, uz cik ilgu laiku uzņēmums pieņem darbā eh, šos cilvēkus, un tas ir jāpaziņo dalību valstīm. Mūsu sarunu pilnvaras paredzēja dubultu juridisko bāzi, kas paredzēja gan uh, darba ņēmēju aizsardzību, gan arī ņēma vērā vienotā tirgus principus, kas ir atrunāti direktīvā. Agnese pēc tam uh, vēlāk jums detalizētāk par to vēl pastāstīs. 96. gada direktīva tiek paplašināta un juridiskā bāze ir pieminēta pantā, kas ir ievietots apsvērumos. Mēs gan kā sarunu vedējas bijām ļoti nepiekāpīgas, spītīgas. Mēs panācām to, ka juridiskais pamats tiek pieminēts pantā, lai tas varētu kalpot par atsauci nepieciešamības gadījumā, ja, piemēram, būs jāpieņem spriedums ES tiesā. Tas ir pirmais pants. Ja mēs runājam par atalgojumu, mēs neatkāpāmies no savām kopīgajām pozīcijām. Uh, proti atalgojums ir uzņēmēji valstī maksājumā minimālā alga kopā ar prēmijām, bonusiem. Lai būtu uh, saskaņotas vairāk vai mazāk šīs algas starp tiem cilvēkiem, kas nāk no uzņēmēju valsts un tiem, kas ir nosūtītie darbinieki ja viņi strādā vienā un tajā pašā darba vietā. Ja mēs runājam par dažādām piemaksām, protams, rēķinājāmies ar eh, visām izteiktajām piezīmēm, ņemot vērā apstākļus eh, atsevišķās valstīs, uzņēmē valstīs, izcelsmes valstīs. Bet gribējām pārūpēties, lai šis gross amount, lai piemaksu uh, apjoms būtu identisks uh, gan attiecībā uz tiem, kas strādā uzņēmē valstī pastāvīgi, gan arī uz nosūtītajiem darbiniekiem. Agnese, ar Agneses laipnu atļauju es vēl piemetināšu divus ļoti svarīgus elementus. Par vienu mēs cīnījāmies kā lauvenes, uh, par eh, piemērošanas jomu, par piemērošanas eh, ilgumu. Nezinu, vai esat iepazinušies ar padomes tekstu. Eh, padome piedāvā īstenošanas laiku uz trim gadiem, ka ātrāk to nevar izdarīt. Un piemērošana ir uz četriem gadiem. Man jums jāpastāsta ka pilnvaru ievērošana man bija ļoti svarīga. Divi gadi uh, īstenošanai, divi gadi īstenošanas piemērošanas laiks, lai, protams, uh, tiktu ņemts vērā arī Eiropas likumdošanas darbs. Padome arī tam piekrita. Galu galā mums vajadzēja labot kādu svarīgu punktu, kas bija ļoti svarīgs Portugāles un Spānijas delegācijām. Tas attiecas uz transportu nozari. Par transportu. Mēs uh, strādājām pie Lex Specialis 96. gada direktīva tiks izmantota līdz Lex Specialis izmantošanai. Oktobrī tika runāts par to, kad direktīva stāksies spēkā. Tātad 96. gada direktīva eh, būs spēkā līdz tam brīdim, kad stāsies spēkā leks speciālis. Tas nozīmē, ka vienā brīdī būtu trīs atšķirīgi režīmi, 96. gada direktīva, Tāda pārskatītā 96. gada direktīva un būtu pārāvums starp to brīdi, kamēr direktīva ir pieņemta un kamēr tā sāktu um, darboties, kamēr dalība valsts to sāktu īstenot. Un dalība valstīm trīsreiz mainīt režīmu būtu patiešām lieki sarežģījumi. Tādēļ mēs šo Uh, stāšanos spēkā noteicām kā sākuma datumu, kas nozīmētu, ka ar šo brīdi sāk darboties leks speciālis. Gribēju arī pateikt dažus vārdus sākumā Agnesei, jo nav vienkārši vēst sarunas par tik sarežģītu tekstu, kas ir gan ārkārtīgi tehnisks dabas, gan arī uh, skar ļoti daudzu cilvēku intereses, bet mēs ar Agnesi ļoti centāmies, lai tiktu arī saglabāt šis līdzsvars, ņemot vērā atšķības Eiropas austrumos un rietumos, lai um, tiktu pēc iespējas vairāk ņemtas vērā visu rūpes, lai nebūtu kaut kādu pārāk lielu kontrastu. Mēs ar Agnesi arī, protams, gribējām panākt, lai tiktu pēc iespējas labāk gan aizsargāti darba ņēmēji, gan arī uzņēmumi intereses, tad, kad tiek slēgti darba koplīgumi. Viss tas tika tekstā iestrādāts, mēs ļoti labi sadarbojāmies kopā, un tad, kad mums vajadzēja aizstāvēt savas pozīcijas padomus priekšā, mēs ar Agnesi bijām kā cimts ar roku. Uh, Mēs gribējām, lai parlamenta pozīcija tiktu cienīta, gribēju uh, pateikties Agnesei sirsnīgi, ļoti sirsnīgi par šo sadarbību. Tas ir visai rēti, ka divu dažādu politisko grupu referenti, līdzreferenti var tik labi cieši sastrādāties. Paldies arī visiem ēnu referentiem kas bija ļoti aktīvi, centīgi. Mēs varējām arī pārtraukt sarunas, tagad tas bija nepieciešams, lai visi klātesošie ēnu referenti varētu vienoties laika gaitā par grozījumiem, ņemot vērā arī jaunos notikumus. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka mēs bijām laba komanda. Šeit runāju ne tikai par mani un Agnesi, bet arī par ēnu referentiem. Es pat tiešām vēlētos, lai balsojums būtu pārliecinošs ar tādu lielu vairākumu, lai varētu sākt šo projektu beidzot virzīt uz priekšu. Paldies! Agnes Jungērijus, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī visiem kolēģiem pateicoties kuriem mēs varējām šo ļoti būtisko starpsoli vai priekšpēdējo soli pirms lielā finiša spērt eh, pirmdien. Elizabetei pilnīgi taisnība ir jāpasakās gan ēnu referentiem, gan sekretariātam. Juridisko dienestu sniegtā palīdzība arī bija ļoti vērtīga. Liels paldies arī asistentiem! Tagad tas ir mūsu ziņā. Mūsu abu ziņā, bet arī Bulgārijas prezidentūras ziņā panākt to, lai uh, pirmdien panāktā vienošanās tiešām vainagotos panākumiem ja pareizi sapratu, koreperu šodien ir paredzēts par to runāt, ja viss ritēs kā ieplānots, koreper mums sūtīs vēstuli pēc koreper tikšanās 11. aprīlī. Un tad mēs varēsim arī spērt pēdējos soļus līdz finiša taisnēji. Es eh, patiešām procesa laikā apguvu ļoti daudz, un eh, ja jums ir 57 gadi vēl kaut ko iemācīties, tas patiešām ir kaut kas arī tāds ļoti patīkams un vērtīgs. Mēs vēlamies panākt kaut ko labu gan Eiropas darba ņēmēja, gan uzņēmumu labā. Tas varbūt arī ir tāds eh, lielākais apbalvojums par veikto darbu. Kā jau Elizabete teica, mēs arī nedaudz uh, grozījām politisko vienošanos, ko panācām pirms divām nedēļām par piemaksām. Lai uh, arī Čehija un Slovākija mūs atbalstītu. Šī vienošanās noteikti ir pelnījusi plašu atbalstu. Mums ir uh, jāievēro panāktās vienošanās. Protams, pirmdien mēs eh, ļoti daudz strādājām, lai saprastu, kā arī vislabāk izgaisināt dalību valstu paustās bažas, lai garantētu arī juridisko noteiktību attiecībā uz um, ceļojuma un uh, pajumtes izmaksu sekšanu esam arī uh, dažas uh, atkāpes izdarījušas attiecībā uz uh, transportu un izlabojuši to kļūdu, ko pieļāva padome, formulējot izņēmumu transporta jomā. Mums tas bija nepieciešams, lai arī Portugāla varētu atbalstīt priekšlikumu. Domāju, ka tas bija to vērts. Gribēju arī pateikt ka nav jau tā, ka transporta nozars dalībnieki līdz leks speciālis uh, stāšam, spēkā stāšanās datumam nebūs aizsargāti. Transporta nozars darbinieki ir uh, lūguši, lai tiktu uzlaboti noteikumi šajā jomā un lai arī pārējais laikā 96. gada direktīva uh, tiktu padarīta tāda grodāka. Zviedrijā izskanēja lūgums labāk formulēt uh, darba koplīgumus. Tad, kad uh, tiek pieminēta darba koplīgumi, ir dalību valstīm tas ir jāpiemēro tādā vispārīgā veidā, universālā veidā. Protams, ņemot vērā arī atsevišķus sektorus un to, vai tie ir reģionālā līmenī slēgti vai um, citādi kolektīvie šie darba koplīgumi. Un dalību valstīs, protams, ir jāiesaista arī sociālie partneri. Tie ir galvenie sarunvedēji darba koplībumu sakarā. Tas viss ir eh, šajā tekstā atrunāts. Nedaudz mainījām tās teksta daļas, kas attiec uz apakšlīgumiem un arī eh, izmitināšanu apsvērumos ir atsauces uz uh, īstenošanas direktīvu, kurā jau ir uh, visai strikti noteikumi attiecībā uz apakšlīgumu uh, slēgšanas um, atbildību. Tas patiešām ir liels solis uz priekšu. Runājot par vienādu samaksu, par vienādu darbu, Tāpat tas ir progress, jo, kā jau minēja Elizabete, mēs ļoti labi uh, varējām salikt svaru kausos uh, līdzsvarā darba ņēmēja un darba devēja intereses. Protams, dalība valstīs uh, ne visur situācija ir identiska. Uh, bet gribējām panākt tādus labus un uh, vienkārši īstenojums noteikumus. Vēlāk, varbūt maijā, mums būs uh, balsojums komitejā. Tad, kad būsim saņēmuši koreperu vēstuli, bet uh, līdz tam Izmantošu pārplikušo laiku, lai pārliecinātu pēc iespējas vairākus uh, kolēģus uh, balsot par, jo Eiropas uh, uzņēmēji un darbinieki to ir pelnījuši. Paldies! Euh, Lielas paldies jums par sniegto informāciju un par paveikto darbu. Jā, ir skaidrs, ka um, līdz aprīļa beigām, maija sākumam būs jāieņem pozīcija abām pusēm. Es eh, tagad runāju drusku jūsu vidū, bet es iedomājos, ka jūs esat arī visu rīcībā, lai sniegtu papildus informāciju un skaidrojumus, kas varētu būt nepieciešami, lai mēs varētu paust savu viedokli. Un tas eh, plenārsēdē varētu nonākt jūnijā, jūnija mēnesī. Katrā ziņā liels paldies par paveikto darbu. Tagad piedāvāju pāriet pie nākamā darba kārtības punkta par dalību valstu nodarbinātības politikas uh, pamatnostādnēm. Tas ir diezgan uh, svarīgs punkts, uh, runājot par nodarbinātības veicināšanu, un uzreiz dodu vārdu referentam Mitrofānova kungam. Uh, yes, Jā, liels paldies. Kalvēkungs, eh, eh, reglamenta jautājums, jā, es eh, gribu uzdot jautājumu. Nē, es tomēr noslēdzu šis. Es negribu, lai būtu ne jau tāpēc, ka es negribu, lai būtu debatas, bet ja es sākšu ļaut visiem izteikties debatēs, tad visi gribēs izteikties, un tad mums nebūs laika. Tikai, lai atkārtot to, ko jūs teicāt, Agnēs un es esam jūsu visu rīcībā vai uh, um, individuāli vai jūsu politiskajās grupās, jūsu delegācijās. Mēs esam gatavi, gatavs ierasties un skaidrot mūsu darbu pie jums, uh, un tas varbūt uh, neatbildēs uz uh, jūsu jautājumu, ko jūs neuzdevāt, bet uh, tagad jūs varat uzdot šo jautājumu man. Tagad Mitrofāno kungs jums vārds lūdzu. Uh, dear chair, dear... Godātais priekšsādātāji, dargie kolēģi, pirmkārt man uh, jāinformē jūs par tehniskām detaļām. Ja jūs paraudzīsieties datu bāzē Eiropas parlamentā, jūs atradīsiet eh, sākotnējo šī ziņojuma tekstu dalībvalsts nodarbinātības politikas nu, pamatnostādnes, kur referente ir eh, Tatjana Ždāno, ka viņa ir atstājusi parlamentu, jo pirms trim nedēļām viņa devās prom un es viņu aizstāju un tās ir tātad manas kolēģis mantojums, ko viņi ir atstājusi, un es turpinu šo darbu. Pirmkārt, es gribu pateikties visiem ēnu referentiem par eh, ļoti uh, auglīgo un noderīgo diskusiju vakardienas sanāksmē. Mēs tiešām centāmies ņemt vērā visus uh, viedokļus, iebildumus, kurus pauda kolēģi uh, no uh, lielākās daļas politisko grupu. Un šis uh, ziņojums nav tāds parasts ziņojums, uh, šis ir tāds īpašs gadījums, jo pirms divām nedēļām mēs uh, saņēmām ļoti skaidru signālu no Bulgārijas prezidentūras, no padomes, ka šoreiz mūsu ziņojums, pēc tam, kad to pieņems parlaments, varētu tikt ņemts vērā padomē. Tātad tas būs liels solis uz priekšu ne tikai mums kā komitejai, bet arī visam parlamentam. Kas notiks uh, tuvākajās nedēļās? Es ceru, ka mums izdosies pātrināt eh, šī ziņojuma pieņemšanas procesu, jo vakar mēs atradām ļoti labus kompromisus un jaunā tabula ar eh, kompromisiem. Eh, šis dokuments tika eh, vakar vakarā nosūtīts visiem ēnu referentiem. Un es ceru, ka šo ziņojumu varētu pieņemt jau māja minī plenārsēdē, bet, uh, lai tas tā veiksmīgi izdotos, mums ir arī jāmaina uh, balsošanas laiks mūsu komitejā. Sākotnēji tas bija 25. vai 26. aprīlis, bet es ceru, ka mēs būsim gatavi par to balsot jau 27. martā. Un, protams, mēs esam gatavi tagad uzklausīt eh, kolēģu komentārus no visām politiskajām grupām un izskatīsim visus priekšlikumus, visus iebildumus. Un es domāju, ka tikai nedaudzi grozījumi būs tādi, par kuriem būs jābalso plenārsēdē. sēdē un mēs darīsim visu, eh, kas ir mūsu spēkos, lai eh, izveidot pēc iespējas labākus eh, kompromisus. Paldies, un tagad tautas partijas kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kā jau tika teikts, vakar ēnu referents sanāksmē mūsu kolēģis Mitrofāno kungs piedāvāja pātrināt mūsu darbu. Mūsu grupa to atbalsta. Tagad par grozījumiem. Paldies uh, kolēģim Mitrofānovam, ka viņš tik aktīvi ir uh, iesaistījies un uh, turpina Ždanakas kundzes iesākto darbu un ka viņš piedāvājis ir ļoti līdzsvarotus kompromisu priekšlikumus. Kolēģi iesniedza eh, dažus eh, grozījumus arī, kas eh, labi papildina ziņojumu, un man ir prieks, ka gan mani, gan manu kolēģu grozījumi ir ņemti vērā. Jaunā kompromisa priekšlikumu versija atspoguļo diskusiju ļoti labā veidā. Mums vēl ir daži jautājumi, bet man ir prieks, ka eh, tika ņēma, ņemts vērā eh, ieteikums eh, veicināt uzņēmējdarbības izvēršanu un arī mikro uzņēmumu jautājums un arī Adam Kosas grozījumi tiek ņemti vērā, proti uh, ir jāveic sociālās sarunas, uh, un tas ir jādara vienmēr. Ja bieži vien tas notiek par vēlu, un uh, visas uh, ieinteresētās puses uh, nav sasniedzams. Bieži vien šīs sarunas ir par īsu, nevar visu izrunāt, un tas tiek iekļauts 18. kompromisā, un sociālajie partneri nav tikai arotbiedrības, ir arī citas svarīgas organizācijas, kas būtu jāņem vērā. Un tagad par piekto grozījumu. Es ceru, ka Šeit ir atsauce arī uz stabilitātes paktu, jo tas ir svarīgs instruments ekonomikas pārvaldībā. Daudzi norādīja arī uz privātās un darba dzīves savienojamību, un es gribētu teikt, ka Eh, elastīgas eh, nodarbinātības formas un citas priekšlikumi eh, var būt izdevīgi gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Kā ēnu referents es gribētu uh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai padoma pēc iespējas drīzāk saņemtu mūsu darbu rezultātus un lai padoma varētu mūsu paveikto darbu ņemt vērā, cik vien tas būtu iespējams. Ja būtu iespējams varbūt līdz šīs nedēļas beigām sasniegt konsensu, tad 27. mēs droši vien varēsim balsot. Ja tas neizdosies, tad es piedāvāju uh, paredzēt komitejas ārkārtas sanāksmi Strasbūrā. Paldies! Paldies! Un tagad no sociāldemokrātu grupas uh, kolēģis. Diemžēl nav iesnāks mikrofons. <laughs> Sorry. Atvainojos. Sākšu no jauna. Es gribētu vispirms uh, pateikties Mitrofānau kungam par uh, ātro iestrādāšanos, uh, pārņemot Ždanoks kundzes ziņojumu. Runājot par saturu, es domāju, ka viņa nosauktie pozitīvie signāli no padomas komiteja ir ļoti svarīga, un mēs, kā politiskā grupa, arī gribētu šo iespēju izmantot un ātri pieņemt šo ziņojumu. Es domāju, ka jo drīzāk mēs pieņemsim šo ziņojumu, jo lielāka ir iespēja, ka mūsu prasības arī īstenosies, ka padomu ņems vērā mūsu ziņojumu. Un tomēr es domāju, ka ir nepieciešams tekstu rūpīgi izpētīt, pirms to pieņemt, Pie tā mēs arī strādājam. Rīt mums ir plānot vēl viena sanāksme. Ir svarīgi, lai 20 uh, pamatprincipi Eiropas sociālā pilārā tad tiktu iekļauti. Ir arī skaidri jāapliecina mūsu apņemšanās īstenot jauniešu garantiju. Ir tiešām svarīgi, lai jauniešiem būtu labas izredzes un iespējas. Es domāju, ka šis ziņojums, kas ir mūsu priekšā, uh, Uh, jau iekļauj vairākus kompromisus ar politiskajām grupām, kurus varam atbalstīt, un tomēr es domāju, ka vēl šur un tur ir vajadzīgi precizējumi. Piemēram, attiecībā uz Eiropas kvalifikācijas sistēmu vai, piemēram, vadlīnijām attiecībā uz pensiju politiku dalību valstīs. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums. Tur ir jābūt skaidrībai Un no jaunības gadiem līdz pat uh, pensijas vecumam ir jābūt attiecīgiem ietveram nodrošinātam. Paldies! Paldies! No EKR uh, nevienu neredzu. Alda arī, à, tomēr. Tātad lūdzu. Goe uh, nav pārstāvēta. Tad uh, Agējos kundz lūdzu jums vārds. Jā, paldies, priekšsādātāji. Sirsnīgi pateicos arī kolēģim par eh, viņa kompromisu grozījumiem. Demografiskais, eh, demokrātiskais deficīts, ko piedzīvojām eh, pēdējos gados, arī spēlē zinām lomu. Mēs esam parlaments un komisija sastādījuši tādu pamatīgu dokumentu, bet uh, padome uh, to nevienmēr ņem vērā. Es domāju, ka mums tagad ir ātri jānoslēdz šis dokuments, lai mums būtu tāds uh, spēcīgs priekšlikums, kas atspoguļo Eiropas uh, iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, un tāda ir mūsu uh, loma, taču Eiropas parlamentā uzklausīt mūsu vēlētāju uh, uh, balsis, un es ceru, ka mēs pēc iespējas drīzāk varēsim sasniegt uh, vienošanos par kompromisiem. Tam vajadzētu tagad būt mūsu mērķim. Kas attiecas uz mūsu prioritātēm? iepriekšējos gados uh, biju referente par šo ziņojumu un vienmēr uzsvēru to, ka ir jārisina nabadzības problēma visos tās paveidos. Šīs jautājums aizvien vairāk satrauc uh, Eiropu, uh, tas kļūst aizvien aktuālāks, un jo īpaši tie ir strādājošie, kas tomēr ir nabadzīgi, un viņi riskē arī tikt izstumti no sabiedrības. Tātad mums ir vajadzīgas uh, pienācīgas nodarbinātības politikas, kas garantē uh, to, ka eh, cilvēks par eh, savu darbu var saņemt arī pienācīgu algu, ņemot vērā eh, attīstību zināmās dalībvalstīs, um, piemēram, stabilitātes un izaugsmas pakta negatīvā ietekme un budžeta noteikumu ietekme, eh, šāda te uzspiesta stabilizācija bieži vien neļauj radīt kvalitatīvas darba vietas, eh, ko mēs visi zinām varētu eh, izdarīt, ja izvēlētos īstenot citādu ekspansionistisku ekonomikas politiku. Un, Šie striktie noteikumi neļauj atvieglot šo nabadzīgo strādājošo situāciju. Un mums arī jānovirza uh, nodokļu sloks eh, prom no MVU, ja uzņēmums var uh, un grib radīt darba vietas, tad mums ir jādod iespēju uzņēmumam to darīt. Komisija ir eh, eh, pārdo, pār, apsvērus arī m, mm, iespēju radīt pārējais periodu, tad pārēju uz m, cita veida nodokļu sistēmu. Mēs m, redzam, ka mēs varētu izmantot nodokļus, eh, piemēram, fosiliem kurināmajiem, un eh, tas varētu nākt par labu eh, MVU. Un vēl viens jautājums, kas ir svarīgs jauniešiem un ilgtermiņu bezdarbniekiem, viņiem ir vajadzīgas programmas, kas um, piedāvātu mērtiecīgu apmācību, ņemot vērā darba tirgus izmaiņas Tātad gan jauniešiem, gan ilgtermiņā bezdarbniekiem ir vajadzīgas šādas apmācības iespējas, lai pilnveidot savus prasmes un kvalifikācijas, ko ir ieguvuši gadu gaitā, un tādējādi viņi varētu izmantot uh, zaļajā, uh, zilajā un uh, aprits ekonomikā jaunās radītās darba vietas. Tātad mums ir jāpievēršas apmācībai šajās jomās, un tai pašā laikā mums ir jānodrošina tas, ka varam spēt stāties uh, pretī izaicinājumiem, kas ir radušies izmaiņu dēļ nodarbinātības tirgū. Un šīs uh, pārmaiņas kļūst aizvien straujākas. Mākslīgā inteliģence, robotizācija, automatizācija, tas viss ļoti uh, spēcīgi skars um, darba tirgu. Un arī diskriminācija ir jāapkaro, mums ir jārada labāks līdzsvars arī starp privāto un darba dzīvi. Un tie visi ir jautājumi, kas mums ir efektīvi jārisina ņemot vērā um, straujās pārmaiņas pasaulē, mums uh, ir jānodrošina efektīvāk sociālās un labklājības sistēmas, lai uh, varētu um, risināt uh, šos te uh, negatīvos efektus, uh, izglītība, nodarbinātība, uh, Uh, tās ir jomas, kur viss strauji mainās, ir jāveido tādas stabilas sociālās labklājības sistēmas, lai cilvēki varētu uh, pienācīgi strādāt un labi savienot uh, darbu ar privāto dzīvi. Mums jādomā arī par viediem uh, darba veidiem, par uh, attālinātu darbu, un uzņēmiem ir jādod iespējas uh, to izmantot, bet jānodrošina arī, lai šie jaunie darba veidi netiktu ļaunprātīgi izmantot no uzņēmuma puses. Uh, Mums ir jānodrošina, lai pašiem darba ņēmējiem būtu iespēja veidot uh, viņu nodarbinātības uh, um, gaitu un uh, to ietekmēt. Un vēl viens uh, ļoti nopietns izaicinājums ir pensijas. Mēs tagad esam nospraudoši mērķi, proti uh, palielināt pensionāšanās vecumu un tomēr mēs redzam, ka, jā, dzīves ilgums gan pieaug, bet uh, tas nenozīmē, ka cilvēki savos dzīves pēdējos gados arī saņem pienācīgu pensiju. Tātad mums ir jāizskata dažādas iespējas uh, un jādod lielākas iespējas cilvēkiem ietekmēt savu eh, karjeras plānošanu. Un tā pašā laikā jādomā arī ir par uh, paudžu uh, transfēriem. Uh, Mums ir jādod cilvēkiem iespējas, eh, kas ļaus mums Eiropā tikt galā ar novecojošas eh, sabiedrības izaicinājumu. Daudz ir runāts par eh, pensionēšanās vecumu palielināšanu, bet galvenais, kas mums ir jādara, ir jādara tas, lai šie te cilvēki, kas ir riska grupās ar ļoti bīstamiem un nogurnošiem darbu, darba apstākļiem, lai viņiem būtu joprojām iespēja pensionēties agrāk. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc AGS kundzes pledojē eh, iešu, tad, tad būšu nedaudz īsāks, jo mēs jau daudzkārt esam eh, um, par to runājuši. Es gribu atgādināt 14 eh, grozījumus, kurus cerams ļoti labi uzņemsiet, bet šis ir temats, kas parādās gandrīz katru gadu. Vienmēr tiek vieni un tie paši vārdi, vieni tie paši tukšie solījumi teikti. Uh, Eh, tie paši instrumenti, eh, un eh, Agēls kundze jau teica, vai tad tiešām tā būs, ka šī katastrofa, šī dramatiskā situācija izplatīsies pa visu Eiropu. Es tomēr esmu skeptisks, jo es vērtēju rezultātus, un tie ir slikti. Nu, jāizsakās skaidri un īsi. Paldies! Jūs man pat neļāvāt uh, padzerties. Nebija pietiekami daudz laika, bet tagad došu vārdu nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvēja Šesnavas kundzei lūdzu. Thank you, Chair, for uh, giving it. Paldies, priekšsādātāji, ka devāt vārdu komisijai. Mēs atbalstām šos te vairāk kā simts uh, grozījumus, ko ir iesnieguši komitejas deputāti. Uh, Un mēs eh, ar prieku gaidām balsojumu, kas iespējams būs nākamnedēļ. Tas eh, būtu tiešām ļoti pozitīvi, ja jūs balsot jau nākamnedēļ. Paldies! Okay, Donc, te... Paldies! Eh, tātad runājot par plānošanu, tātad mēs paredzam 25. un 26. aprīli, bet tas varētu tikt pārcelts uz 27. martu un plenārsēdē tad maijā, tātad 2. maija plenārsēdē. Tagad pārējām pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir iepazīstināšu ar pētījumu cilvēkiem ar invaliditāti paredzētas palīgtehnoloģijas. Katrā ziņā jūs saņemsiet virkni dokumentu, kas ir saistīti ar šo pētījumu. Tas ir tāds diezgan būtisks pētījums, un tagad uzreiz došu vārdu Adamam Kosam, lai e, viņš divu, trīs minūšu ietvaros var e, teikt ievada vārdus. Köszönöm a szót, elnök úr. Priekšsēdētāja kungs, kolēģis un kolēģi. Mūsu īpašā komiteja strādā pie svarīgām lietām cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs 2015. gadā izvirzījām priekšlikumu, ka stāv, tā ir tas zinātnisks pētījums projekt, kas eh, sastādītu pētījumu, kā šīs palīga tehnoloģijas darbojas, iekļaut sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti. Šeit es galvenokārt runāju par uh, nedzirdīgiem, neredzīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem kognitīvām problēmām. Esmu pārliecināts, ka šīs jaunās tehnoloģijas ir tās, ka mums pie, par tām ir jādomā, par tām jāstrādā, jo šīs tehnoloģijas nākotnē spēlēs uh, ļoti lielu lomu mūsu ikdienas dzīvēm Tātad mums ir jāpēta, kādā veidā šīs tehnoloģijas eh, ietekmēs mūsu dzīvi, proti ar kādām turpmākām sekām vai kādu turpmāku ietekmi mums ir jārēķinās, ja izplatīsies šīs eh, atbalsta tehnoloģijas, kāda ilgspējīga ietekme būs šīm pārējām tehnoloģijām. Tās uh, ilgspējīgi ietekmēs mūsu sabiedriem, un daļai tas būs arī bez īpaša nolūka. Uh, Mums tādēļ tas ir sevišķi svarīgi, kāds izskatās likumdošanas darbs Eiros parlamentā šai ziņā, kā šīs eh, atbalsta tehnoloģijas tiek ņemtas vērā un eh, kā mēs eh, no tā visa varam veidot jaunas tehnoloģijas. Protams, ka jāņem vērā arī Eiropas harta par tiesībām un ir jānovērš šķēršļi, barjeras. Tātad no vienas puses jāskatās arī tādām medicīnas brīlēm un uh, Otra perspektīva ir nodarbinoto perspektīva. Tātad eh, nav vienalga, kādā veidā skatīties šīm problēmām, runājot par eh, šīm tehnoloģijām nākotnē. Ir svarīgi, lai mēs pieņemtu atbildīgus lēmumus, lai mēs labi risinātu jautājumus, jo runa ir par juridiskiem, etiskiem un sociāliem jautājumiem. Un uh, uz šiem jautājumiem ir jāatbild, problēmas jārisina. Tehnoloģija attīstās ļoti ātri un eh, tādēļ esam nobažījušies, ka mūsu likumdošanas ātrums atpaliek no dzīves, un ka mēs tikai šeit dzenamies pakaļ jaunākajai attīstībai. Tādēļ es ar lielu interesi gaidu kopsavilkumus, ko sniegs eksperti, kas ir strādājuši pie pētījumiem, un es gribētu arī lūgt kolēģus, lai arī asistenti, kuri strādā pie šī jautājuma, lai tiešām izlasītu šos pētījumus, vismaz kopsavilkumus, jo tur daudz ko var mācīties. Paldies! Merci. Paldies. Tagad došu vārdu Marijai Amarjavai, lai viņa varētu mums kaut ko pastāstīt par šo pētījumu. Jā, jūs esat veikuši ļoti apjomīgu pētījumu, es saprotu, bet nerunājiet lūdzu ilgāk par desmit minūtēm. Thank you, Chair. Paldies! Jā, mums tāda perspektīva analīze par dalībvalstīm un arī par nākotnes attīstību, par to, kādas būs nepieciešamības eh, cilvēkiem ar eh, invaliditāti un kādas būs pārējie tehnoloģijas vajadzīgas. Mēs šeit eh, um, ņemam vērā neredzīgo cilvēku, cilvēku ar dzirdes traucējumiem un runas traucējumiem un uh, vajadzībām šeit pat trim dažādām jomām, proti sabiedrība, izglītība un darba vietas. Šodien gribētu arī pievērst uzmanību dažiem projektu rezultātiem, kas ir saistīts ar tieši darbu un nodarbinātību. Projekta laikā mē, mums bija uh, interneta aptauja, kas tika izsūtīta pa visu Eiropu, un mēs uh, vācājām darbiniekiem, uh, ja viņi lieto šīs uh, palīdz tehnoloģijas, uh, un ja viņiem ir uh, problēmas ar uh, ja viņi nedzīvīgi nedzirdīgi, jā, tad eh, paraudzīsimies, kādas ir atbildes par visiem šiem trim invaliditātes veidiem. Mēs jautājam specifiski, kuros jau, eh, jomās eh, šīs tehnoloģijas var sniegt atbalstu. Kā jūs redzat šajās grafikās, kuras es tagad jums prezentēju uz ekrāna? Par invaliditāti jūs varat redzēt, ka skola un darbs ir galvenās jomas kas tika pieminētas. Un šie rezultāti parāda, kā palīga tehnoloģijas eh, sniedz atbalstu cilvēkam ar invaliditāti un traucējumi ir tīpaši izglītības un darba jomā. Mēs tāpat ir uzdevām jautājumus par, arī par piemēriem, par palīga tehnoloģijām, ko varētu izmantot darba vietā. Un, protams, atbildes uh, bija atkarīgs no tā, kāda veida invaliditāte bija, bet uh, sniegtie piemēri, ieskaitot arī medicīniskās ierīces, bet tā, tāpat arī uh, šīs uh, plaši izmantotās tehnoloģijas, piemēram, informācijas tehnoloģijas, uh, komunikācijas, uh, piemēram, ekrāna lasītāji. Tie bija piemēri, kas tika sniegti, ko sniedz cilvēki ar. Uh, ne, neredzīgi cilvēki ar redzes traucējumiem, piemēram, uz teksta bāzētas tehnoloģijas vai sistēmas, kas eh, atpazīst eh, un eh, pārtoko mm, runāts vārdus zīmju tehnoloģijās. Un pašais izmantotās tehnoloģijas šeit tiks sniegti arī ieteikumi, un bija runa par trīsveidu invaliditāti. Uh, piemēram, šī virtuālā realitāte autismu gadījumā, lai atbalstītu sociālo interakciju darba vietā un kā mēs varējām arī šajā anketā redzēt līdzīgi kā video spēles. To teica viens eksperts. Jūs varat uzsākt savu dienu, doties uz biroju vai uz laboratoriju, jūs varat pateikt labrīt jūs kolēģiem, jūs varat simulēt jūsu darba uzdevumu un tāpat jūs arī varat eh, sagatavot, ja jums ir nebijusi nepieciešams arī sadarboties ar uh, jūsu reāliem kolēģiem, tādēļ, ka sociāla interakcija patiešām ir problemātiska. Protams, ka mūsu intervijās uh, tika uzsvērts arī šāda ka ir nepieciešama šāda uh, tiešām iespēja un vieta, kur to visu nodrošināt. Tas bija svarīgi punkts, uh, ņemot vērā uh, paliek tehnoloģija izmantošanu darba vietā. Bija arī vairākas, drīzāk mm, tādas vienkāršas uh, ierīces nodrošināšanas. Uh, to teica viens no ekspertiem mūsu pētījumā, piemēram, runājot par autismu, šādi sociāli pasākumi, kā piemēram darba vietu uh, darbības eh, atbalsts, par to vajadzētu domāt. Šeit ir arī jāņem vērā to, kā tas viss ir veidots, kā cilvēki ar autismu, protams, var būt arī tādi pārāk jūtīgi, piemēram, pret eh, gaismu, tādēļ tas ir nepieciešams eh, pielāgot. Rētāti tomēr. Uh, mūsu projektā parādīja, ka tā ir savādāka. Rezultāti parādīja, ka vēl ar vienu pastāv diskriminācija attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, kas sākas jau darba pieņemšanas fāzē. Nav pietiekami daudz zināšanas, kādā veidā veidot darba vietu cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit uzņēmumi domā par to, kādas būs izmaksas, pieņemot darbā cilvēks ar invaliditāti, un šeit patiešām ir arī runa par to, kādas sankcijas tiek mm, piemērotas tiem eh, darba devējiem, kuri atsakās pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Un, eh, protams, tas ir arī jāraukās no uzņēmuma puses, bet arī no cilvēka puses, kuri, kuriem ir invaliditāte. Pēdējais aspekts, ko es gribētu šeit pieminēt, attiecas uz uh, trūkumiem izglītības sistēmā. Laba izglītības sistēma ir uh, priekšnosacījums, kas ir nepieciešama cilvēkam ar invaliditāti, lai viņi varētu veiksmīgi darboties eh, darba dzīvē. Un no šīs anketas, ko mēs eh, no vienas no intervijām, viens no ekspertiem teica, ja cilvēki ar invaliditāti, ja viņi nav spējīgi piedalīties izglītības procesā tādā pašā veidā, kā bērni bez invaliditātes, tādēļ, ka nav nodrošināts pielāgojums, piemēram, tehnoloģijas, tad rezultāts ir tāds, ka šī persona uh, ar zemāku izglītības un prasmes līmeni, viņiem būs, protams, vairāk uh, grūtības uh, atrast uh, atbilstīgu darbu vietu. Ne jau tādēļ, ka viņiem ir invaliditāte, bet tādēļ, ka ir bijis zemāks izglītības līmenis un apmācības līmenis. Tātad, lai pabeigtu savu šo prezentāciju, gribētu pievērst jūsu uzmanību šādiem aspektiem. Praksē patiešām ir jāievieš ANO konvencija par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām. Un šeit eh, vērtējumam un ir jātiek veiktam un vajadzētu uzlikt sankciju sodu sistēmu tiem, kurus neievēro konvencijas noteikums. Tāpat arī tehnoloģiskās opcijas vajadzētu sasaistīt ar sociālām sfērām. Tas ir nepieciešams veidot tādu vienotu veidu, šīm atbalsta tehnoloģijām, bet tāpat arī vajadzētu lietotēm piemērotas tehnoloģijas. Šeit ir jāraugās, kāda ir nākotne. Vajadzētu būt ne tikai jaunām ierīcēm, bet tāpat ar, arī vajadzētu uzlabot ieviešanu pašreizējā eksistējošajām ierīcēm. Tādēļ nepieciešams tāds pārskats par to, kādas ierīces ir pieejamas un eh, nepieciešams uzlabot sasaistes starp tehnoloģiem un servisiem atbalstīt izglītību, proti zināšanas, kā izmantot tehnoloģijas, eh, lai tas balstītos tehnoloģijām, tas ir svarīgs faktors, eh, lai cilvēki ar invaliditāti varētu iesaisties darba tirgu. Ir nepieciešama apmācība un par to, kā var izmantot šīs eh, palīga tehnoloģijas. Un papildināt to vēl ir nepieciešams arī apmācīt profesionāļus, arhitektus, veselībā strādājošos, lai viņi strādātu pie jautājuma, proti, kā saprast nepieciešamības, kas ir vajadzīgas cilvēkiem ar invaliditāti, kā atbalstīt viņus. Un tāpat ir arī ir tāds kā jauns darba lauks izveidojies, kā strādāt ar šīm jaunajām atbalstošajām tehnoloģijām Un noslēgumā, bet nebūtu nemaz svarīgāk, ir, eh, protams, ir eh, jāatbalsta nodarbinātības aspekts, proti paliek tehnoloģijas eh, cilvēkam invaliditātei draudzīgam darba tirgumu, tam ir nepieciešams šīs eksistēšās tehnoloģijas un ir jāatbalsta un jāpalielina to pieejamība. Uh, Bieži vien šeit trūkst informācija, kā izmantot eh, palīgi tehnoloģijas, kā nodrošināt nodarbinātību. Šeit ir nepieciešama šāda jauna darba vieta eh, radīšana, eh, kas varētu sniegt konsultācijas, padomus dot darba devējiem un nodrošināt labas darba vietas cilvēkam ar invaliditāti. Tāpat ir būt nepieciešams piegādāt vairāk informāciju un vadlīnijas darba devējiem vienkāršāku piekļuvi finansējumam, lai nodrošinātu palīgu tehnoloģijas. Kā novērst barjeras, kas vēl joprojām eksistē mūsu sabiedrībā attiecībā pret cilvēkiem ar invaliditāti? Šeit uh, likumdošanas spēja noteikti loma ir nepieciešams radīt arī tādu palielinātu apziņu par to, par šo problēmu, lai samazinātu stigmatizāciju un lai atbalstītu pieņemšanu no sabiedrības puses. Paldies! Paldies! Tagad Kirikos kungs. Lūdzu, no stāvā. Thank you, Chair. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pamatojoties uz pētījumu, kas tika veikts, mēs Šeit eh, runājam par likumdošanas sociāli ētiskiem aspektiem Eiropas Savienības likumdošanā, un daļa no šī pētījuma tika veikta parlamentā. Tas, ko mēs šeit konstatējām, ir, ka galvenie likumdošanas izaicinājumi, ja problēmas, ko vajadzētu noregulēt, vai arī raudzīties, kā tieši no likumdošanas viedokļa raugoties, ir eh, jālieto jaunās tehnoloģijas, ir proti, kā to visu iekļaut Eiropas Savienības kompetenšu spektrā, horizontālā izpratnē, vai tas iekļaujas pašreizējo kompetenšu sistēmā otrkārt ko mēs konstatējām, bija šāda likumdošanas fragmentācija, kad runa ir par uh, piekļuvis prasībām visur Eiropā. 28 dalību valstis, uh, šeit ir, protams, jāraugās par to, kā izmantot pilnībā likumdošanas kapacitāte visur Eiropā. Turklāt vēl galvenais izaicinājums likumdošanā ir to, ka trūk šāda horizontāli akceptēta definīcija, kas ir cilvēka ar invaliditāti. Ir dažādas definīcijas arī sekundārajā likumdošanā, bet pagaidām vēl nav šāda horizontāli pieņemta definīcija šeit arī par atbildību par eh, to, kādu kārtiem ir izmantot šādas, eh, kādi riski pastāv arī attiecībā uz trešajām pusēm šāda eh, garantība atbildības schēma. Tā ir jāpielāgo realitātē, kas ir šādām autonomām iekārtām datu aizsardzība šādām šādām autonomām sistēmām. Tās rada milzīgus datu daudzumus, kas ietekmē arī personālo dzīvi tām personām, kas izmanto šīs eh, palīgu tehnoloģijas. Eh, un eh, direktīvās par nevienlīdzīgu attieksmi, kur ir aizliegta diskriminācija, pamatoties uz invaliditāti, arī tas ir jāņem vērā. Un eh, sarunās Eiropas Savienības līmenī nu nav nemaz šādas normas, bieži vien netiek ņemtas vērā. Ir arī šādi likumdošanas izrācējumi, bet turklāt vēl mēs arī konstatējām, ka ir ļoti daudz tā šādi ētiski izaicinājumi, kas nav vienmēr saistīti ar likumdošanas ietvaru, bet iet vēl tālāk par to pārsniedz tā robežas un parasti ir saistīts ar eh, aizsardzību eh, tām, ko mēs saucam par tādiem metaētiskiem principiem Eiropas Savienībā šie izaicinājumi saistīti ar personas autonomiju, jo šīs eh, palīga tehnoloģijas var neievērot eh, personu tiesībām pašai noteikt savu dzīvi. Šeit rodas jaunas izolācijas formas un eh, jautājumi ir, kas ir saistīti ar kontrolas deleģēšanu par pilnvaru pārnesumu uz uh, mašīnu, uz ierīci, par caurskatāmību, taisnīgumu, bet tāpat arī jautājumu, kas ir saistīts ar uh, piekļuvu tehnoloģijām. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas uh, parādās, ir, uh, vai cilvēki var samaksāt par šīm tehnoloģijām un cik vienkārši tām var piekļūt jo parasti šāda veida tehnoloģijas ir ļoti dārgas visās 28 dalībvalstīs. Vai viens ētisks izaicinājums, kas ir saistīts eh, pēc, eh, par to, kāda ir šeit, kā šeit ir eh, kontakts ar cilvēkiem? Un par to, kāda ja šie palīgi, palīgi tehnoloģijas tiek izmantotas eh, ne tikai novērstu, izlabotu deficītus, bet arī uzlabotu spējas. Bet arī par to, kāda veida sabiedrība, nu, kāda ir veida sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir par stigmatizāciju, par to, kāda loma vispār ir ierīcēm, iekārtām. Un at attieksme par to, uh, kāda attieksme šeit ir par to, uh, kad cilvēki strādā aprūpē. Tātad šeit ir ļoti daudz izaicinājumu, gan likumdošanas izaicinājumu, gan arī ētisku izaicinājumu. Kādas ir rekomendācijas? Šeit ir jāņem vērā cilvēktiesību normas. Vēl viens ieteikums ir rast inovatīvus veidus, lai nodrošinātu, kā palīgi tehnoloģijas, ir, par tām ir iespējams samaksāt, tās nav pārāk dārgas. Ir arī diskusijas, kas eh, pašlaik notiek. Uh, šai ziņā un kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka roboti vai roboti, kas strādā medicīnā, var tikt izmantoti. Ja nav pietiekama finansējuma, tāda šis eh, privacy by, by design pieeja, to vajadzētu ieviest. Es šeit runāju arī par datu aizsardzību. Uh, vajadzētu ņemt vērā šeit pamatprincipus. Izmantojot tehnoloģijas jau no paša sākuma, ir jāievieš arī taisnīga un individuāli piemērota piekrišanas procedūra. Tā ir daļa no šī privacy by design pieejas, bet tāpat arī šeit ir jāņem vērā pamatiesības, cilvēktiesības. Cilvēkam ar invaliditāti vajadzētu paturēt kontroli pār šo tehnoloģiju izmantošanu. Un daudzas paliek eh, tehnoloģijas, tam ir tendence kļūst par autonomām tehnoloģijām, un tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka cilvēciskais elements ir eh, prioritārs un eh, persona ar invaliditāti paliek tā persona, kas pieņem lēmumus. Tāpat ir jātiesta ētikas pārskata struktūras. Ja runa ir par eh, palītehnoloģiju izmantošanu mums ir jādomā, vai ir nepieciešama šādas eh, pārskats struktūras likumdošanas līmenī. Tāpat ir jāievieš arī klasifikācijas struktūra palītehnoloģijām. Arī tas ir jāpārdomā, bet tāpat arī vajadzētu nodrošināt, ka cilvēciskā aprūpe paliek neaizstājama Tas ir tas, ko lielākā daļa dalībvalstu atbildē proti, ka šīs eh, palīdz tehnoloģijas ir tikai kā papildu elements. Ir jānodrošina, ka cilvēku aprūpe ir vissvarīgākā lielākajai daļai palīdzības saņēmēju. Jā, es gribētu pabeigt šeit savu uzstāšanos, un uh, tagad mēs varētu uzsākt arī diskusiju. Paldies! Kurš eh, vēlētos ETP grupas vārdā uzstāties? Nē, nav. Tad Agnesija un Gērijus SD grupas vārdā. Jā, es tev redzu, lūdzu. Es atvainojos, a, atvainojos par šo nelielo pārpratumu. Paldies eh, par šo plašo izklāstu, un nu, esmu ar to vēl pilnībā iepazinusies. Man ir vairāki jautājumi. Par situāciju darbā. Jūs prezentācijā runājāt par to, eh, cik daudz izmaksā dažādas paliek ierīces, kas darba vietā varētu eh, nākt tālākā cilvēkiem ar invaliditāti. Ja tiek runāts par šo iespēju atļauties, ko tādu iegādāties, vai darba devējam vajadzētu to apmaksāt, un ja, jām, ja jums tā šķiet, vai darba devēji ja darba devēji ir atbildīgi par šādu palīgu ierīču iegādi, ko tad darīt, piemēram, izglītības iestādēs vai domājot par tiem cilvēkiem, kas tikko ir beiguši universitātu un mēģina iekārtoties darbā, tad varbūt te, uh, sabiedrībai vajadzētu lielāku, uzņa, lielāku atbildību uzņemties. Protams, šeit ir jaunas iespējas, jaunas tehnoloģijas, bet arī finansējums nav maz svarīgs. Ko jūs domātu? Ja ir šīs jaunās iespējas, jaunas palīgierīces, ja tās atvieglo integrāciju darba tirgū, var izmantot tehnoloģijas, lai cilvēki labāk varētu iekārtoties darbā, labāk atrast savu vietu darba tirgū, vai jūsu prāt? Tas varētu arī izraisīt debates par uzņēmumu atbildību, par tiem uzņēmumiem, kas nepieņem darbā invalīdus. Jo, protams, daudz vienkāršāk pieņemt darbā cilvēkus bez invaliditātes. Ja, protams, ir šāds palīgi ierīces, tas jau paver jaunas iespējas. Vai vajadzētu noteikt kaut kādu atbildību uzņēmumiem? for those people uh, uh, with disabilities. Varbūt, ka vajadzētu kvotu ieviest, uh, cik daudz cilvēks ar invaliditāti vajadzētu kādam uzņēmumam pieņemt darbā. Paldies! Stīvens Kundze no EKR grupas, jūs uzstāsieties. Thank you, Chair. Uh, colleagues, I would like to thank the... Paldies, priekšsēdētājs kun, priekšsēdētāja kungs. Um, kolēģi gribēja pateikties viesiem par šo izklāstu, par prezentācijām. Es arī pagaidām vēl neesmu to visu paspējis izlasīt. Ja mēs runājam par ētiku un juridiskajām finansēm, jūs pieminējāt ļoti būtisks jautājums. Kā ar drošību? Šonedēļ lasīju par kādu negadījumu, kas notika ar autonomo automašīnu. Protams, tas ir kas pilnīgi cits, bet mēs arī runājam par ierīcēm, iekārtām un drošību. Ja mēs to aplūkojam tādā plašākā tehnoloģija rakursā, ir jāgarantē, lai arī tās palīgi ierīces, ko izmanto cilvēki ar invaliditāti, būtu drošas, jo citādi nu, tas var pārvērsties lielā traģēdijā. Uh, Es vēl gribēju runāt arī par to, lai cilvēki ar invaliditāti varētu labi apieties ar šīm sistēmām, lai viņi būtu, teiksim, noteicēji. Kurš galu galā lems par šo tehnoloģiju lietošanu? Vai tie būs paši cilvēki invalīdi, vai tie būs cilvēki, kas eh, laboratorijā kaut kur strādās pie šīm ierīcēm un teiks, jā, lūk, tās ir lielisks ierīces, cilvēki ar eh, invaliditāti noteikti tās augstu novērtēs šis arguments tiek izmantots bieži, ir jāsaprot. Tātad, eh, dizainējot šādas ierīces, nevienmēr ir to lietotāju vajadzības eh, paturētas prātā. Vienkārši kaut kur tehnoloģijas tiek izstrādātas, un tad eh, tām tiek piekrināta birka, lūdzu, jums tās ir jāvēlas izmantot, tas nāks jums par labu, bet varbūt nevienmēr tieši patērētāju intereses ir bijušas prioritāras tās ražojot. Ja mēs runājam par invalīdiem, viņiem arī varbūt vajadzētu tikt uzaicinātiem uz laboratorijām, rūpnīcām, tad, kad šīs ierīces, kas viņiem ikdienā būs jāizmanto, tiek eh, projektētas un ražotas. Mums ir jāuzņems arī sociālā atbildība. Nevar tikai izstrādāt tehnoloģijas un pateikt, nu jā, man vairs nekas nav jādara, problēma ir atrisināt un miers. Šādu sistēmu izmantošana mājās, protams, var būt ļoti liels ieguvums. Ja, piemēram, šie cilvēki invaliditātes dēļ nav pārāk autonomi. Palīgi ierīču, palīgi tehnoloģiju izmantošana mājās nevarētu būt iegāns, lai sabiedrība atteiktos no šie cilvēku integrācijas lai šiem cilvēkiem nebūtu pieejama sabiedrība, lai viņi nevarētu arī ārpasauli iepazīt. Ir jābūt transportam, kas ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, ielām ir jābūt attiecīgi aprīkotām. Nu, nevar tikai šiem cilvēkiem piedāvāt uh, tehnoloģijas, ko piedāvāt mājās, ģimenes lokā, uh, bet uh, nu, tad viņi būs tā kā izolēti. Ir jādomā, lai šie cilvēki būtu redzami sabiedrībā visos līmeņos, lai viņi varētu brīvi pārvietoties domājot gan par profesionālo pasauli, gan arī par uh, izklaides iespējām. Palīgi tehnoloģijas ir viena no uh, iespējām, bet tas nav pats galvenais visaptverošais risinājums. Ir vēl ļoti daudz darba jāveic, es jums eh, varu piekrist. Ja runājam par privātumu, Protams, arī cilvēkiem ar invaliditāti piedar viņu personas dati, un ja mēs gribam tos kaut kur tālāk raidīt, tas ir, uh, viņu, tad ir jālūdz viņu atļauju to darīt. Cilvēkiem ir jābūt noteicējiem par savu personīgo informāciju. Tas uh, man ir pats svarīgākais ja tas attiecas, piemēram, uz apdrošināšanas uzņēmumiem, ja tiem būs visi šie data aizsardzības noteikumi ļoti smalki jāievēro, es nezinu, kas notiks. Jādomā, ko dara apdrošināšanas uzņēmumu, piemēram, arī valsts, jo tiem varbūt būs jāsadz šādas palīga tehnoloģijas. Protams, uzņēmumiem nevajadzētu uzņemties pilnīgi visu atbildību, pieņemot darbā šādus cilvēkus valstī, sabiedrībai ir jāuzņem sava atbildības daļa, lai šiem cilvēkiem būtu piekļuvu šādām tehnoloģijām, lai viņi varētu dzīvot autonomi. Paldies! Paldies! Ne, no e FDD, ne, no GUE nevienu kolēģi neredz, kas vēlētos runāt. No zaļo grupas arī neviena nav klāt. No FDD arī ne. Tad došu vārdu Dominikam Martānam, kas negribēja īsti izteikties, bet. Funtūs kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Šodien ir uh, diena, kas veltīta cilvēkiem ar Dauna sindromu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka pasaulē ir daudz cilvēku ar invaliditāti un ka viņi savā ikdienā sastopas ar lielām problēmām. Es ar pētījumu rezultātiem iepazinos ļoti uzmanīgi Šeit ir daudz vadlīniju, noteikumu. Es nezinu, kas notiek eh, citās Eiropas valstīs, bet var nedaudz pastāstīt par situāciju Grieķijā. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas. Mums ir jāzina, kas notiek ar invalīdiem, jo Grieķiju skāra finanšu krīze, un tas, protams, arī atstāja sekas uz uh, invalīdu dzīvēm. Daudz vieta, piemēram, skolās nav pat uh, līdzekļu, lai iegādātos atbilstošas ierīces, lai bērni ar invaliditāti varētu normāli sakot stundām. Uh, Tas ir ārkārtīgi traģiski. Paldies! Paldies! Kirikas kungs vai Marijas kundze, kurš tad sāks, jūs varētu lūdzu atbildēt uz kolēģi uz dotajiem jautājumiem. Thank you so much for the... Paldies! Paldies par interesantajiem jautājumiem. Paldies arī par uh, laipnajiem vārdiem. Ir jāņem vērā vairāki aspekti, kas ir savstarpēji saistīti. Tik uzdots jautājums par kvotām uzņēmumiem. Dažās valstīs tās jau pastāv. Pētījumā mēs arī daļēji pievērsāmies uh, tam, vai ir iespējams kaut ko tādu ieviest kā regulējumu. Ir vairākas valstis uh, - Portugāla, Zviedrija, Vācija, kur jau ir uh, līdzīga kvotu sistēma. Mēs varam pieminēt arī dažus ar Eiropas reģionus. Veicot pētījumu, apkopojot faktus, mēs secinājām, ka dažās valstīs kvotas jau ir obligātas. Bet, piemēram, Vācijā tās attiecas uz privātiem un valsts uzņēmumiem. Un tie, kas šīs kvotas neievēro, pēc tam uh, maksā soda naudu. Portugālē arī ir kvotu sistēma, bet tā ir obligāti tikai valsts iestādēs. Tas situāciju jau nedaudz sarežģīja. Protams, kvotu sistēma jau ir kaut kas iepriecinošs, bet kā tas viss tiek novērots, tā jau ir medaļas otra puse. Diemžēl nav arī pietiekami daudz datu par šiem jautājumiem. Ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, par e, viņu darba dzīvi, mēs neesam apkopojuši pietiekam daudz datu. Mums to vienkārši, gluži vienkārši nav, lai mēs varētu par to tādu pietiekam plašu izklāstu sniegt. Ir arī iepriecinoši piemēri Portugālē, Vācijā. Ja darba ņēmēji patiešām uh, demonstrē tādu godprātību un centību, lai pieņemtu darbā šos cilvēkus, lai viņiem būtu arī labi darba apstākļi, eh, tad eh, viņi arī tiek apbalvot attiecīgi ir finanš, finansiāls prēmijas paredzēts šādos gadījumos uzņēmumi tad arī var izmantot to, piemēram, eh, informācija par to tiek sniegta, tas norāda, ka tas ir uzņēmums ar uh, augstu sociālās atbildības līmeni un tā tālāk un tā joprojām. Vai uh, tu gribēji kaut ko piemetināt, vai es varu turpināt? Vēl kāds ļoti interesants aspekts, kā tik galā, kā kontrolēt uh, šīs palīga tehnoloģijas. Protams, ir jādomā pirmām kārtām par izmantotāju interesēm un vajadzībām. Vienalga par kādu veidu tehnoloģijām mēs runājām. Ne, ne tikai tām, kas ir domāts cilvēkiem ar invaliditāti, protams, rūpniecība. Uh, ražot dažādu veidu tehnoloģijas, mums katrā ziņā ir jāpie, jāparūpējas, lai arī eh, tehnoloģija izmantotājs tiktu iesaistīts to ražošanas procesā, jo viņš jau vislabāk zina, kas viņam ir nepieciešams ikdienā. Viņi varētu konsultēt ražotājus, protams, viņi tur nemainīs kaut kādas eh, detaļas, uh, Bet katrā ziņā šādas konsultācijas uh, atgriezniskā saikne ir nepieciešama. Tehnoloģiju izmantotājiem, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti, ir jātiek iesaistītiem visā procesā, un uh, inovāciju programmās tas ir uh, jā, jāpaturprātā, šiem cilvēkiem arī tur ir jāatvēl viņu vieta. Ir protams, barjeras, un barjeras uzliek sabiedrība. Kā iekļūt kādā ēkā, kaut vai aizbraukt, nokļūt uz parku. Ja cilvēkam ir invaliditāte vai nē, tas viss ir daudz sarežģītāk. Pat Jaunajai māmiņai ar bērnu ratiņiem nav iespējams visur nokļūt, no nu, viņa pakāpnēm nevar uzkāpt tik vienkārši, ja viņai ir vēl bērnu ratiņi jānes rokās. Jau tur mēs redzam šķērslu, un tur pat nav jārunā par cilvēkiem ar eh, invaliditāti. Tātad sabiedrība principā uzceļ barjeras, kuras ir jānojauc. Tādēļ eh, arī šīs palīgi ierīces ir ļoti svarīgas. Tā skaitā darba vietā. Es jau prezentācijā dažādus piemērus sniedzu. Darba devēja var darīt, jau palīdzēt ļoti daudz ar ļoti vienkāršām lietām, bet viņi to nedara. Kāds no ekspertiem mums teica, ka šādas tehnoloģijas tiek izmantotas datorā, datorā bija uh, īpaša mm, lietotne, kas varēja palielināt uh, burtus, attēlus uz ekrāna, bija arī vēl uh, šī tehnoloģija, lai pārvērstu vārdus vai attēlus skaņā bet ir ārkārtīgi daudz informācijas trūkuma. Tas tātad šiem cilvēkiem atgrūtina piekļuvi eh, tehnoloģijām arī darba vietā. Protams, ir eh, tas jādaudzina, ir eh, informācija jāsniedz, ir jābūt arī attiecīgiem stimuliem. Varbūt, ka tad tas būtu jādiktē, ja, teiksim, sociālā atbildība nav pietiekams stimuls, lai ko tādu darba vietā ieviestu tad ir tas kā pienākums jāuzliek uzņēmumiem, lai šī, šīs tehnoloģijas tiktu izmantotas. Tika pieminēts arī datu īpašuma tiesību jautājums. Jā, dati piedara izmantotājiem, patērētājiem, bet kāds eksperts pieminēja interesantu piemēru Tika runāts par tehnoloģijām darba vietās, bet ir jau arī tehnoloģijas, ko jūs izmantojat ārpusē uz ielas. Un, piemēram, šis cilvēks uh, mē, izmēģina kādas jaunas tehnoloģijas izmēģina modelēt dažādus uh, sociālās interakcijas veidus. Un uh, šīs tehnoloģijas, protams, uh, iegūst datus ne tikai no uh, izmantotāji, no tehnoloģija izmantotāji, bet arī no apkārtējās vīdes. Ja jūs, piemēram, iziet uz ielas, tad arī tas tiek, teiksim, skanēts, informācija tiek skanēta un izmantota. Un tiek arī citu cilvēku dati brīžiem pat eh, tādā veidā iegūti. Tādēļ ir jābūt ļoti piesardzīgiem, domājot, kā to visu interpretēt. Pēdējais komentārs eh, deputāts no Grieķijas. Es pat esmu no Portugāles, arī mums tur bija taupības programma. Situācija, vis, protams, ir sarežģīta, ja ir uh, finansiāls dabas grūtības, ir grūti arī domāt par šādu tehnoloģiju ieviešanu. Bet ir arī nevienmēr ir vajadzīgas tās pašas modernākās tehnoloģijas, lai kaut ko jau uzlabotu. Mēs mēģinājām apkopot arī paraugu praksi, ko var izmantot citās valstīs. Portugāla īstenībā bija tāds labs paraugs. Portugālē visas uh, palīgas skolas ir slēgtas, uh, bērni ar īpašām vajadzībām apmeklē uh, skolas kopā ar visiem bērniem. Tas jau ir liels solis, lai tā tad nebūtu arī šādas nošķirtības, izolētības. Vajadzētu gan Portugāles sakarā pieminēt sekojošo. Skolās vai universitātēs nebija pienākumu ieviest šādas palīga tehnoloģijas studentiem. Uh, Īstenībā tas bija tāds labs piemērs, bet uh, attiecīgo tehnoloģiju nav, nav tādas kontinuitātes. Portugālē, protams, tas būtu jāatrisina. Vācijā joprojām ir palīgskolas, bet labi ir tas, skolās un uh, universitātēs ir jābūt arī palīgi ierīcēm cilvēkiem ar invaliditāti. Nauda nav pilnīgi viss. Viss neatdūrs tikai pret finansējumu. Ir ļoti daudz palīgu tehnoloģiju, kas ir pieejams tirgū. Protams, ir jābūt arī labākai izpratnē, ir jāapzina jau esošās tehnoloģijas, ko varam izmantot jau nekavējoties tā vietā, lai tērētu ārkārtīgi daudz līdzekļu uh, par um, augstajām tehnoloģijām, kas būs pieejamas tikai ļoti mazam cilvēku skaitam to augstās cenas dēļ. Dažas no šīm palīga tehnoloģijām uh, uh, ir ar uh, medicīnas ierīču marķējumu, tad jau, protams, uh, paceļas drošības jautājums. Ja ir uh, tas tiek mārķēts kā medicīnas uh, ierīce, tad, protams, uh, tas ir izgājis cauri ļoti garam procesam, apstiprināšanas procedūrai, ir uh, jābūt uh, ievērotiem visiem drošības noteikumiem. Tas nozīmē, ka drošība tādā gadījumā nu, neradītu pārāk liels problēmas. Projekta laikā mēs vēl arī apspriedāmies par to, vai šīs tehnoloģijas vajadzētu marķēt kā medicīnas iekārtas vai nē. Ja tās ir tādas mainstream tehnoloģijas, tad tās, protams, var iegādāties jebkurš. Tika runāts arī par to, uh, cik ilgi bieži ir jāgaida, lai eh, šīs ierīces iegūtu savā īpašumā. Tādēļ arī rūpniecībai nav pārāk liela stimula šādas tehnoloģijas ražot, ja galu galā pēc tam tās tiek marķētas kā medicīnas iekārtas. Šķiet, ka tas pagaidām būtu viss. Jā, es atvainos, ka runāju tik ilgi, bet ir tik daudz aspektu, kurus vēlē, vēlējos izgaismot. Es domāju, ka katrā ziņā jūs atbildējāt uz visiem deputātu jautājumiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Tagad eh, ķersimies pie septītā darba kārtības punkta. Vispārējais ES budžets 2019. gads. Mēs vēlējāmies eh, apspriesties ar komisiju. Uh, it sevišķi par sešiem pilotu projektiem. Nekavējoties došu vārdu Adrianai Sūkovai, kas strādā nodarbinātības ģenerāldirekcijā. Thank you very much, Mr. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā es sniegšu prezentāciju par projektiem, kas ir nodarbinātības eh, ģenerāldirektorāta kompetencē. Uh, un arī pieskaršos dažām detaļām šiem projektiem. Un vispirms es gribētu pateikt, ka par 88 projektiem un sagatavošanas pasākumiem 2019. gadam, 27. februārī tas tika pieņemts, un uh, tur ir detaļas par mērķiem un ieviešanu, ieviešanas uh, fāzi projektiem kas eh, ir eh, sākt ieviest jau iepriekšējos gados, bet arī tiem, kas tiks ieviesti šogad. Un šajā ziņojumā mēs arī sniedzam uh, informāciju par turpmākajiem soļiem un detalizētāk parunāšu par tiem projektiem, ko mēs pārvaldām. Būs otrs ziņojums vēl par finanšu paziņojumu, kas tiks iesniegts Eiropas parlamentam. Uh, kā daļa no 2019. gada budžeta, un tas notiks eh, šā gada maijā. Tātad nodarbinātības ģenerāldirektorātā mums ir viens pilotu projekts un divi sagatavošanas pasākumi. Um, mājas aprūpas darbinieku kooperatīvu veicināšana un pakalpojumu uh, voucheru schēmas. Uh, Tas ir pirmais projekts. Um, šis pirmais projekts par uh, mājas uh, aprūpas strādājošiem. Tas ir ļoti svarīgs uh, projekts, lai cīnītos pret nedeklarētu darbu, nelegālu darbu un cīnītos par labākiem darba apstākļiem cilvēkiem, kuri uzkopja mājas un sniedz dažādas personālos pakalpojumus. Šis ir pirmais gads projektiem, 700 tūkstoši eiro apjoms, un te ir divi galvenie mērķi. Tātad palīdzēt dalību valstīm attīstīt pakalpojumu voucher schēmas un veidot uh, efektīvu sociālo dialogu šajā sektorā. Pilot projekts sniegs uh, tehnisko palīdzību, padomus uh, un ieteikumus dalību valstīm kuras ir ieinteresētas šādu uh, schēmu veidot savā uh, um, mājas apkopas sektorā. Un um, te var iesaistīties dažādas iestādes, pašvaldības, piemēram, un uh, arī uh, mājas uh, aprūpas strādājošo uh, organizācijas. Otrais mērķis ir, mēs gribam nodrošināt pienācīgus darba apstākļus. Uh, projekts veicinās šo uh, darbu profesionalizāciju, informēs arī par tiesībām, uh, šos te strādājošos un veidos efektīvu sociālo dialogu šajā jomā. Šis sektors, eh, atgādināšu, sastāv no diviem elementiem. Pirmkārt, eh, aprūpes pakalpojumi, eh, ko galvenokārt uh, um, veids uh, cilvēku mājās, tātad rūps par bērniem, par vecākiem, par slimiem cilvēkiem, un otrs ir uh, mājasaimniecības pakalpojumi, kur ir runa par tīrīšanu, gludināšanu, dārza apkopšanu un tā tālāk. Tātad uh, šie pakalpojumi uh, iekļauj gan pakalpojumu sniedzējus, gan arī uh, mājasaimniecību uh, cilvēkus, tātad, kas ir tā kā darba devēji. Galvenās iesaistītās puses uh, Eiropā ir Eiropas uh, um, darbņēmēju federācija attiecībā uz uh, mājas pakalpojumiem, uh, sociālais tīkls, sociālajie pakalpojumi un arī Global Europe šo uh, um, cilvēku pārstāvji, e, sektoru pārstāvji. Tie būs galvenie uh, partneri mums ieviešot šo so projektu. Ko mēs sagaidām no šī projekta un no konsorcija, kas tiks izvēlēts, kam būs jātīsta e, sakojušās aktivitātes. Pirmkārt, dalībvalstis, kurām šie pakalpojumi ir vairāk attīstīti, tur uh, galvenokārt notiks labākās prakses apkopošana, runājot par formālu nodarbinātību šajā sektorā, un tiks veicināts arī sociālais dialogs uh, mājas aprūpas strādājošiem. Un uh, valstīs, uh, kur nav tik attīstīts šis sektors, tur tiks izplatīta labākā praksa un sniegta tehniskā palīdzība, lai šādas schēmas izveidotu. Uh, un aktivitātes, ko mēs plānojam Eiropas Savienības līmenī, ir Eiropas konferences organizēšana, dar, tātad tīmekļa vietnes izveide attiecībā uz labākajām praksēm, lai to padarītu visiem publiski pieejamu, un arī tehniskā palīdzība dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm, un arī sociālā dialoga atbalsta sektorā. Paziņojums, ko uh, komisija ir sniegusi, ir, ka pilotprojekts tiks uh, finansēts ar grānta starpniecību, un tas nāks klajā turpmākajās nedēļās. Tur tiks izvēlēts ieviešanas konsorcijas, un publikācija ir paredzēta turpmākajās nedēļās, un projekta iesniegšanas uh, termiņš, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs jūnija beigas, un uh, jūlija beigās varētu jau tikt pieņemts lēmums par šiem grantiem. Uh, Otrais sagatavošanas eh, pasākums ir bērnu garantija, kas eh, jau otro gadu tiek ieviesta. Sākotnējās projekts tika eh, veltīts situācijas izvērtēšanai, runājot par cilvēku, zinās, bērnu tiesību ievērošanu un arī, lai analizētu šāds garantijas schēmas ieviešanas īstenojamību īpaši pievēršoties četrām grupām, piemēram, nedrošās ģimenēs dzīvošie bērni, bērni dažādās iestādēs, bēgļu bērni un arī cilvē, bērni ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām. Tātad tas būs ieviešanas ietvars bērnu garantijas schēmai Šeit eh, mēs balstīsimies eh, uz rezultātiem, kas ir sasniegti pirmajā posmā šajā ieviešanas pasākumā, un eh, tiks skatīts, kā šīs pirmās fāzes rezultāts varētu ekstrapolēt uz plašāku bērnu skaitu. Bērnu garantijas sagatavošanas pasākuma ieviešana ietļauj arī uh, īstenojamības uh, pētījumu, un līdz 2018. gadā aprīlim varēs iesniegt pieteikumus, un mēs gatavojam arī finanšu lēmumu, lai pagarinātu šo sagatavošanas pasākumu, un tad tas tiks uh, finansēts no 2018. gada budžeta. Pētījuma uh, attīstīšana nozīmē, ka tiks uh, vākti uh, fakti, zināšanas no iesaistītajām pusēm ar konsultāciju procesu starpniecību. Tiks uh, lūgt informācija arī Eiropas bērnu ombudam un tiks apspriesti galvenie rezultāti ar iesaistītiem pusēm. Un pagarinājums 2018. gadam Eh, tas balstīsies uz sasniegtiem rezultātiem. Un eh, parādīs arī pirmā posma rezultātus un eh, attīstīs tālāk turpmākos sparamos soļus. Mūsu trešais projekts sagatavošanās pasākums ir reactivate, tātad uh, reaktivēt. Te tiek paredzēts uh, Uh, pārbaudīt, vai darbotos uh, Eiropas Savienības mēroga nodarbinātības mobilitātes schēma cilvēkiem, kas ir vecāki par 35 gadiem. Un Reactivate uh, ir paredzēts, lai pieaugušiem cilvēkiem palīdzētu atrast apmācības iespējas, nodarbinātības iespējas citās dalību valstīs. Ar šo projektu mēs uh, vēlamies uzlabot uh, apstākļus darba meklētājiem un strādājošiem, lai viņi labāk varētu kā Eiropas pilsoņi izmantot savu pārvietošanās brīvību un arī cenšamies tādējādi risināt uh, darba tirgus problēmas, piemēram, ka nav piemēroti darbinieki zināmās darba vietās un tā tālāk. Un jūs redzat, ka 2016. gadā mēs jau esam izmantojuši 3 miljonus 2,5 miljonus 2017. Eh, gada budžetā un 2018. gadā ir paredzēta 5 miljoni. Tātad eh, kopīgais eh, finansējums būs 10,5 miljonu eiro šim projektam. Atbalsta pasākumi, kas tiks piedāvāti cilvēkiem, kas piedalīsies šajā schēmā, būs atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Uh, un būs arī um, tātad uh, iespējas uh, doties uz darba interviju, un ja darbs tiks uh, pieņemts, tad arī tiks sniegt palīdzību, lai cilvēki varētu pārcēties uz citu dalību valsti. Arī apmācības jomā tiks sniegt palīdzību, un būs arī finanšu stimuli MBU un pašnodarbinātajiem, un mēs um, plānojam īstenot uh, projektu, uh, ar uh, dažādām izmaksu opcijām. Un uh, no trim mēnešiem uh, līdz sešiem mēnešiem būs apmācības iespējamais ilgums, un mēs paredzam arī iespēju sniegt turpināt atbalstu, ja cilvēki paliek strādāt citā dalību valstī. Trešais ieviešanas posms 2018. gadā būs atkarīgs arī no finanšu lēmumu pieņemšanas, un tas drīzumā tiks pieņemts turpmākajās dienās, un tad uh, priekšlikumi tiks izsludināti otrajā kvartālā, tik līdz būs pieņemts finanšu lēmums, un mēs plānojam, ka projekts, uh, projekts sāksies šā gada trešajā ceturksnī. Būs liels izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekšējo ieviešanas posmu, proti tiks vienkāršoti uh, atbilstības kritērija konsorcijiem, kas piegā, piesakās uz šo projektu, jo līdz šim mēs prasījām vismaz uh, trīs valstis, lai būtu konsorcijā, un mums bija ļoti neliels uh, pieteikumu skaits, saņēmām ļoti maz projektu, un lai veicinātu vairāk dalībvalstis uh, piedalīties un apkopot spēkus, uh, lai veicinātu uh, reģionālus un uh, pārobežu projektus. Uh, tagad mēs piedāvājam, ka divi partneri ir pietiekami, lai veidot konsorciju un pieteiktos uz šo programmu. Mēs vēlamies arī palielināt gaidāmo vidējo finanšu atbalstu apjomu, tad, kad tiek atrasts, atrast prakses vieta vai darbs, un mēs plānojam uh, 1200 eh, eh, darbā pieņemšanas gadījums vai prakses vietas eh, atbalstīt. Pieteikties var privāti vai publiski dienesti, piemēram, eures dalībnieki, arī citi darba tirgus dalībnieki, un mēs domājam, ka tas varētu būt tāds papildus projekts, lai veicinātu, pātrinātu uh, um, to cilvēku mobilitāti, kuru prasmes ir vajadzīgas citā darba tirgū, bet arī lai atbalstītu um, cilvēkus, kas meklē darbu, bet nevar savai kvalifikācijai atbilstoši atrast savā dzīves valstī. Šie ir tie trīs val, um, projekti, par ko esam atbildīgi, esam gatavi at, um, apspriest uh, ieviešanas stadiju, arī uh, saturu attiecībā uz to, ko ir plānots ievies 2018. gadā. Paldies! Paldies par šo prezentāciju, kundze! Marita Ulfskoga uh, nevarēja mums pievienoties, kā jau uh, Eh, skaidro, viņa ir referente, bet tagad došu vārdu Agnesē Jungērijusai lūdzu. Not on Marita's behalf, but... Ne Maritas vārdā izteikšos. Vai es runāšu Maritas vārdā? Labi, es vienkārši runāšu. Nu, labi. Un es uh, izteikšos, uh, jo īpaši par sagatavošanas pasākumi attiecībā uz bērnu garantiju, jo tas man ir tas tuvākais temats. Un tā ir arī prioritāte mūsu politiskajai grupai par bērnu garantiju. 2016. gadā tas tika apstiprināts attiecībā uz 2017. gada budžetu. Tas tika iekļauts budžetā tātad. Un, ja es eh, raugos, ka Trešajam projektam izsole eh, tika publicēta tikai dažu mēnešu laikā, tad eh, mani interesē, kāpēc eh, mums bija vajadzīgi ja 2016. gadā jau tika apstiprināts uh, budžets 2017. kāpēc ir pagājis tik ilgs laiks līdz 2018. gada aprīlim, lai pabeigtu šo projektu? Vai jūs varētu man izskaidrot, kāpēc uh, tik ilgs laiks bija nepieciešams uh, šai te bērnu garantijai, lai izsludinātu šo izsoli? Vai jūs varētu arī attiecībā uz šī sagatavošanas pasākumu pirmo posmu pateikt, vai kāda daļa jau ir ieviesta, un ja nē, tad kā šo procesu varētu pātrināt. Un visbeidzot, mēs diezgan tieši izteicām prasību šī sagatavošanas pasākuma ieviešanu piešķirt Eurofondu. Un mans jautājums būtu, ko jūs par to domājat? Vai tā varbūt būtu laba ideja Eurofonda uh, zināšanas tādējādi izmantot? Jo es domāju, ka tas varētu palīdzēt arī ieviešanas procesā, bet es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par šo ideju. Paldies! Paldies! Neviens no EKR negrib izteikties. Uh, Alde, Harkins kundze varbūt nē. Goe, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos komisijai par to, ka Mēs saņēmām šodien tik detalizētu informāciju par pilotprojektiem. Es labprāt uzzinātu vairāk par pakalpojumiem eh, saistībā ar eh, šiem te cilvēkiem, kas eh, veic dažādus pakalpojumus mājās un ar, saistībā ar profesionālām apvienībām. Aplie, Tā ir mana darba un mūsu politiskās grupas prioritāte. Un tā kā tas jau tika pieņemts pagājuši gadu, tad um, profesionālās apvienības uh, šajā jomā, piemēram, manā valstī, uh, par to ļoti priecājās, uh, bija ļoti pateicīgs, jo viņu darba apstākļi uzlabojās. un tas eh, būtiski maina viņu dzīvi uz labo pusi, un viņi eh, cer, ka tas arī turpināsies, ka būs vēl soļi uz priekšu. Protams, ka eh, šeit ir virkne jautājumu, bet daudzi jau um, tika atbildēti jūsu prezentācijā, bet man ir vēl pāris jautājumi. Vai jums ar dalībvalstīm jau ir uzsākts kaut kāda veida uh, dialogs, kādas atbildes esat saņēmuši, kāda ir bijusi reakcija, pozitīva vai negatīva, un kāda reakcija ir uz eh, šādu te um, pakalpojumu voucheru sistēmu, schēmu ieviešanu. Kā tas izskatās eh, reģionālā vai vietējā līmenī, tas tiek darīts. Uh, Tur arī mums ir eh, ļoti eh, daudz jautājumu, piemēram, vai tas tiek eh, īstenots tādējādi, ka arī pašvaldības var piedalīties. Nu, tie bija tie jautājumi, ko gribēju uzdot. Šogad šī projekta īstenošana ies otrajā fāzē, un varbūt, ka tad no pilotu projektiem um, varētu šīs te mācības arī īstenot, uh, varbūt pašvaldību līmenī. Un tādējādi varbūt uh, varētu vairāk atbalstīt uh, darbņēmēju apvienības vai arī citas uh, iestādes, citas uh, struktūras, kas šeit uh, varētu uh, sniegt informāciju. Paldies! Paldies, Lambērs kundze no zaļiem, nē? Tad uzreiz došu vārdu komisijai, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdot lūdzu. Paldies par uh, interesi par to, kā ir šis projekti ieviesti ar bērnu garantijām. Patiešām bija aizkavēšanās projektu uzsākšanā. Konkurs bija publicēts šodien. Protams, ka tā ir sagadīšanās. Bet eh, no sākuma mēs diskutējām, vai pilotprojekts vai bērnu garantija nevar būt viens no projektiem īzī programmā. Un tādēļ mēs eh, bija aizkavēšanās eh, par šo projektu un 27. Un mēs arī kā sagatavojamies tam, mēs tāpēc arī pārbaudījām, kādā veidā veidot šo bērnu garantijas eh, projektu ieviešanas fāzē. Kādā fāzē tas ir, jo konkursa sagatavošana ilga ilgāk, jo vajadzēja definēt, kas tiks darīts pirmajā fāzē, kas tiks darīts otrajā fāzē. Es ceru, ka mēs esam publicējuši šo konkursu izsludinājuši un ka būs arī pieteikumi un ka būs patiešām īsta ieviešana dalību valstīs. Es zinu, ka tas ir ļoti svarīgi bērniem, jo tur ir sarežģījumi ne tikai pāris dalību valstīs, bet uh, visur Eiropā. Un uh, bērniem ir vajadzīga aizsardzība un vajag uh, īstenot viņu tiesības. Jūs ieteicāt, ka Eirofondu tas varētu būt kā projekta ieviešana, bet tas nav iespējams jo tur viņi darbojas pie netiešās pārvaldības un uh, pilotprojekts nav iespēja, tur nav iespējams uh, to ieviest kā netiešo pārvaldību. Tas nozīmē, ka komisija tiešā veidā ievieš pilotprojektu. Tātad tas neatbilst noteikumiem, tas, ko jūs teicāt uh, par finanšu noregulējumu. Mēs tāpat arī gribējām to, ka vajadzētu paredzēt, ka uh, implementācijas veids, ieviešanas veids un grantu tērēšana ir daļa no šī finanšu lēmuma, bet tā nebija daļa no finanšu lēmuma, tādēļ, ka organizācijas to varēja darīt, to varēja pētīt un analizēt eh, vienlīdzīgi kā aģentūra komisijas ietveros par pakalpojumiem, mājās sniegtiem pakalpojumiem. Es pieminēju sākumā, ka tas ir ļoti nopietnas mēģinājums cīnīties pret nedeklarēto darbu. Jūs zināt, ka mums ir platforma par nedeklarēto nelegālo darbu, un par šiem jautājumiem tiek diskutēts. Var tagad teikt, ka šis projekts tika prezentēts un ļoti labi tika uztverts dalībvalstīs, jo tās arī vēlas būt drošas, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti profesionālajā jomā un kā pakalpojumu piedāvātāji ir labi aizsargāti viņu darba attiecībās un lai viņiem būtu visas darba likumdošanā paredzētās tiesības kā darba ņēmējiem. Domāju, ka. Jā, mēs mēģinām pātrināt eh, šo projektu ieviešanu, sagatavošanas eh, procedūru un ieviešanu. Tas ir ļoti saistīts ar uh, Eiropas eh, pilota eh, projektu par sociālām tiesībām un mērķiem, lai būtu godīgas, godīgi nosacījumi visiem, neatkarīgi no tā, kādā jomā cilvēks strādā. Kā jau pieminēju, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, sagatavojot uh, ilgtermiņa konkursu un uh, jau šajā gadā uz, tiks uzsākta šī projekta īstenošana. Jā, paldies, priekš Jūs saņemsiet uh, laika grafiku pa e-pastu, bet izskatās, ka ir jau divi datumi - 23. aprīlis, uh, tātad nodarbinātības komitejas sekretāram tiks saņemt priekšlikumu par pilotu projektiem, un balsojums varētu būt 29. Uh, datumā no rīta. Paldies, atsāksim pus trijos un uzreiz sāksim ar balsošanu. Paldies!